Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, las... un kungi, mēs turpinām sēdi. Vakardienas sēdes protokols ir izdalīts. Vai ir šajā sakarā piezīmes? Nevienas piezīmes neizsaka tādējādi. Mēs uzskatām, ka protokols tiek pieņemts. Un tagad saskaņā ar darba kārtību mēs skatīsim piecas rezolūcijas priekšlikums par Irānu, par šī ebadī, un es dodu